Good morning, colleagues. Uh, can we start? Labrīt, kolēģi. Sāksim. Lūdzu, ieņemiet vietas. Just missing five meters for Gunnar. <laughs> Welcome. So let me open today's uh, econ meeting. Vēlos pasludināt par atklātu šīs dienas ekon komitejas sēdi. Mums ir, uh, ja nekļūdos, jāizskata divi ziņojumi un būs ļoti īsi uh, paziņojumi. Ja nav iebildumi, tad darbas kārtība ir apstiprināta, citu paziņojumu nav, nekas nav arī ziņojums par starp iestāžu sarunām. Līdz ar to pāriesim pie 4. darba kārtības punkta 2016. gada ECB pārskats. Šī ir iespēja mums paust savu viedokli par ekonomisko un monetāro attīstību un par ECB reakciju uz finanšu krīzi. Un mēs arī tādējādi īstenojam demokrātisko kontroli par ECB. Referents ir uh, Juans Fernandes un viņām būs 5 minūtes, 3 minūtes būs uh, ēnu referentiem, pēc tam būs brīvā uh, iespēja izteikties deputātiem un uh, brīvais mikrofons lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es izklāstu mūsu komitejā eh, gada paziņojumu par ECB darba pārskatu ar skaidru vēstījumu šodien nav brīdis, kad jānomaina monetārās politikas orientācija. Pirmkārt, ECB ar visiem spērtajiem soļiem pēdējos gados nesasniedz statūtos norādīto mērķi sasniegt inflāciju ap diviem procentiem. Eh, inflācijas līmenis eh, pirms eh, neliela laika bija tikai 0,2%, šogad Eh, inflācijas līmenis ir aptuveni 1,6, nākošajam gadam 1,3 un 18 gadam 1,6%. Līdz ar to pēdējo septiņu gadu garumā inflācijas līmeņi ir bijuši visai tālu no mērķiem. Eh, Eiropas Savienība eh, var nostāties uz deflācijas lejupējošās plaknes. Tāpēc ir skaidrs, ka ir jāmeklē, e, jāpāriet ekspansijas līmenī, pateicoties monitorai politikai un attīstoties enerģijas cenām. Jānodrošina izaugsme, kas šobrīd stagnē. Tāpat arī nekādu fiskālu impulsi nav konstatēti. Katrā ziņā runājot uh, par to, ka IKP Eirozonā uh, Eh, pieaug, tomēr eh, atdevas eh, plaisa ir negatīva, tā ir aptuveni 0,2% 16. gadā, un ja tā turpināsies, tad tā var aizvien vēl pieaugt. Eirozonā Mums ir jāsasniedz normāls inflācijas līmenis, lai varētu IKP atgriezties ierastajā līmenī. Tāpēc mums ir jātuvi, jāmēģina tuvināt inflāciju tu 2% un tas mums ir jāparedz eh, sas, eh, sasniedzamā nākotnē. Tāpat ir jāparedz finansiālas līnijas, kas ir paredzētas jaunai kredītu izsniegšanai, un mums ir jānor, jāparedz lielāka caurskatāmība CSPP, kā arī jāparedz labāki e, kritēriji, kas e, palīdz novērst konkurences sagrozīšanu starp lielajiem uzņēmumiem un MBU. Tāpat ir jāņem vērā e, Parīzes nolīgums un ir jāparedz iespēja pārpirkt Grieķijas valsts parādu. E, šis ir pasākums, kas ir ļoti nozīmīgs visai Eirozonai. Mēs redzam, ka M1 pieaug 8,8% līmenī, savukārt M3 tikai par 5%. Tas ir atspoguļot ziņojumā, kā arī ir meklēti ceļi, lai varētu rīkoties ambiciozākā veidā īstenojot monetāro politiku. Tāpat eh, ir citi aspekti zemes procentu likmes finanšu nozē, lai varētu noturēt pozitīvā līmenī banku limatas eh, bilances. Bez tam mēs lūdzam ECB sasniegt eh, paredzamo inflācijas līmeni, nodrošināt eh, atalgojumu pieaugumu līmeni, un tāpat ir jānorāda nepieciešamība pabeigt banku savienību, eh, izmantojot fiskālo backstop, izmantojot citus pasākumus, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Un šajā pašā sakarā ir jāatzīst nepieciešamība e, paredzēt diskusiju par pašresursiem, kā tas ir norādīts Monti ziņojumā. Un šeit ir jāparedz pārmaiņas, ko var īstenot vai no nu pateicoties ierastai likumdošanas procedūrai vai caur līgumiem. Eh, arī eh, juridiskā komiteja ir publicējusi savu atzinumu par interpretāciju eh, šāda šīm darbībām. Un visbeidzot iekļaut ziņojumā pārdomas par virtuālajām valūtām un Brexit izaicinājumiem Eiropas Savienībai. Un visbeidzot, šis ziņojums var būt kā pamats diskusijai, es esmu atvērts grozījumu uzklausīšanai no kolēģiem, un es ceru, ka ar kolēģiem mums būs mierīgas un vaļsirdīgas diskusijas, un tādā veidā ar šo ziņojumu mēs varēsim uzlabot monetāro politiku, monetārās politikas kontroli, un šis ir aspekts, ar kuru ikdienā saskars Eiropas Savienības pilsoņi no manas puses. Tas ir viss. Paldies! Paldies. Paldies ziņojumu no tautas partijas, no tautas partijas referents ir Sikfrīds Morisāns, bet viņa vietā izteiksies Burkhards Valsts. Diemžēl Sikfrīds uh, Morisāns nevarēja piedalīties šīs dienas diskusijā, bet viņa vārdā es vēlos pateikties referentam Jonasam Fernandesam par līdz šim paveikto. Uh, Ziņojuma projekts ir labs pamats turpmākām diskusijām starp referentu un ēnu referentiem. Zifrits Morasans saskat trīs uh, galvenās prioritātes šim ziņojumam, kas būtu vēl turpmāk jāizstrādā. Pirmkārt, ECB primārais mērķis, kā tas ir definēts Eiropas Savienības līgumos. Otrakārt, ECB neatkarība un treškārt reformas ECB monetārās politikas kontekstā. Pirmkārt, primārais ECB monetārās politikas mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti, Uh, izpildot inflācijas mērķi, uh, nepārsniedzot 2%, bet tuvu tam. Otrakārt, ECB ir neatkarīga iestāde, Eiropas centrālās bankas neatkarība uh, veicina primārā mērķa, proti cenu stabilitātes nodrošināšanas izpildi. Turklāt tiek īstenots monetārais dialogs uh, starp ECB un Eiropas parlamentu. Uh, un ma, Bankas prezidents Mario Draghi vienmēr uzsver, cik svarīgi ir īstenot struktūrāls reformas eirozonā. Kā jau ir norādīts, monetārā politika viena pati nespēja stimulēt eirozonas ekonomisko politiku, ja netiek uh, īstenotas reformas Eiropas Savienības dalību valstīs, veicinot uh, produktivitāti. Un ir uh, nepieciešams uzlabot arī biznesa vidi, veicināt ieguldījumus, tādējādi radot darba vietas un stimulējot izaugsmi. Tas viss ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu ekonomikas atveseļošanos. 2015. gada ECB ziņojumā tas tika uh, iekļauts un mums ir arī jāizvairās no diskusijām, kas uh, neietilpst uh, ECB kompetencē. Um, un mums ir jādod skaidrs, lakonisks signāls no Eiropas parlamenta ECB par 2016. gada darbu un skaidri jāiezīmē prioritātes. Sikfrīds eh, Murasāns ir gatavs padziļināti vest eh, sarunas ēnu referentu sanāksmēs un pateicas vēlreiz referentam par viņa veikumu. Paldies, Burkhārt! Jūs ļoti augstā līmenī nodrošinājāt uh, šo aizvietotāju funkciju. Ja es saprotu, tad Lukas kungs uzstāsies ECB. Es atvainojos EKR grupas vārdā. Jā, es pateicos referentam par šo ziņojumu. Es arī uzskatu to par izējas punktu turpmākām diskusijām, jo ziņojumā ir atspoguļoja sociāldemokrātu nostāju kas, protams, ir ļoti labi, bet uh, tas nenodrošina vienprātības sasniegšanu ar, piemēram, EKR uh, grupu. Protams, ļoti labi uh, ir um, norādīts ziņojumā, ka ir jānodrošina lielāka atklātība par uh, Uh, korporatīvā sektora iepirkuma programmas apjomu, bet uh, nevar jau teikt, ka EKA, ECB darītu par maz. Un uh, tas, ka ir, piemēram, norādīts par atsevišķu valstu ekscesīvu bilanci, pārmērīgu bilanci, tas jau neietilpst uh, ECB kompetencē. Šeit, protams, ir domāta uh, Vācijā un citās valstīs ir eh, šī bilance negatīva un ir prasīts, lai Vācija veiktu pasākumus un samazinātu šo pārpalikumu. Citas valstis tad tam būtu jāsamazina deficīts. Tāpat eh, tiek runāts par klimatu politikas atbalstīšanu, bet šis jautājums neietilpst ECB kompetencē. Tāpat šīs prasības par drošiem aktīviem, aiz kā slēpjas eiro obligācijas, arī tas neietilpst ECB kompetence un arī dalību valstu atbalstīšana, nu, konkrēti Grieķijas atbalstīšana neietilpšai kompetencē. Mērķis ir nodrošināt cēnu stabilitāti. Tāpat apvienotās karalists izstāšanās arī nav eh, saistīta ar ECB mandātu un eh, tāpat nav uh, eh, ECB pārstāvēt. Eiropas uh, uh, centrālās bankas ieņēmumi un pašu uh, līdzekļi neatbilst ECB uh, pilnvarām. Tālāk par uh, valsts uh, obligāciju iepirkšanas uh, programmu un tās paplašināšanu arī tas neatbilst ECB uh, mandātam. Un tas pats sakāms arī par citām programmām, KSIP un CITRO, un uh, jāsaka, ka tā ir pretlikumīga uh, valsts uh, finansēšanas programma. Un par stresa testiem attiecībā uz Itālijas un Spānijas bankām, kuras ir būtībā sabrukušas, bet tāpat laikā bija izturējušas stresa testus. Uh, un uh, būtu jādomā arī par uh, eiro vērtības pieauguma korekciju, ko mēs šobrīd uh, pie, piedzīvojam. Un tāpat ir sūdzība iesniegta Eiropas Savienības tiesā un Vācijas konstitucionālā tiesa izskata sūdzību par šiem jautājumiem šobrīd. Un uh, fiskā, tiek runāts arī par monetārās politikas saskait, sasaistīšanu ar fiskālo politiku, bet uh, tas gan neietilpst ECB kompetencē un līdz ar to nevar šādas prasības izvirzīt. Paldies! Paldies, paldies par šo viedokli. Tagad Alda pārstāvis. Tarvalda kunga vietā runās Tremosai kungs. Lūdzu. Lielas paldies. Paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām ēnu referents nevarēja būt šeit, un tāpēc viņa vārdā pastāstīšu, kas viņam par to visu sakāms. Nils Torvalds saka lielu paldies Fernandeškungam par sagatavoto ziņojumu projektu. Viņš saka, ka tas ir ļoti visaptverošs ziņojums un pilnīgi noteikti izraisīs interesantas diskusijas ēnu referentu vidū. Viņam pārsvarā ir ļoti pozitīva, pozitīvs viedoklis par šo uz, ziņojumu, bet viņš gribas eh, tomēr uzsvērt, ka ziņojumam ir jābūt ļoti lakoniskam un tiešam. Un tāpēc atsevišķi, atsevišķas rindkopas varbūt viņuprāt ir pārāk tādas plašas, eh, varētu būt lakoniskāks. Drīzāk vajadzētu pieturēties tikai pie tā, kas ir mūsu kompetence, respektīvi monetārās politikas. Viņš turklāt uzskata, ka ECB veic labu darbu, bet vienlaikus vēlas paturēt prātā to, ka daudzi no īstenotiem pasākumiem nefunkcionēs, nespēs darbosies bez, darboties bez papildu pasākumiem nacionālā līmenī. Un tāpēc šāda veida papildus mēri joprojām jāpieņem dalību valstīs. Dalību valstis nevar paļauties tikai un vienīgi uz monetāro politiku un cerēt, ka ar to vien tiks atrisināts visa veida struktūra problēmas. Nu, tā ir tāda vīzija, kam piekrīt liela daļa manas politiskās grupas, vienkārši lai jūs to zinātu. Un visbeidzot, vēl viena lieta. Septītais un ast, astotais punkts, jeb rindkopa. Uh, šī, šīs rindkopas mūsu grupas deputātiem nu, nav īpaši pieņemamas, kā jūs to varat varbūt iedomāties. Iespējams, ka par to runāsiet arī diskusijās ar ēnu referentiem, bet, piemēram, šī nominālā IKP pieaug, šis pieaugums un mērķis, nu, tas varētu būt problemātiski daudziem no mūsu grupas. Un visbeidzot, Pēdējos gados ECB ir panākusi ļoti plašu vienošanos. Arī plenārsēdē pārsvarā 80% deputātu balsoja par ziņojumiem, kas tika izstrādāti. Tas, protams, šis, protams, nav saistošs ziņojums, bet tas ir ļoti nozīmīgs ziņojums. Un ja parlaments panāks lielu vairākumu, līdzīgi kā tas ir bijis iepriekš, tad es domāju, varēsim uzlabot pārskatāmības jautājumus, tā kā to izdarījām 2012. gadā, kad panācām otrā mērķa nelīdzsvarotības publiskošanu pirms pāris mēnešiem. 45 šīs komitejas deputāti nosūtīja ECB vēstuli attiecībā uz pārskatāmību. Lūk, šie vārdi jums visiem ir pieejami, informācija ir pieejama, un saņēmām arī atpakaļ kā reakcija informācija. Un mūsu grupa uzskata, ka būtu labāk panākt arī par šo ziņojumu plašu vienprātību. Nevis sagatavot kaut kādu tīri ideoloģisku ziņojumu un tad svinēt uzvaru, kas beigu beigās tomēr nozīmēs sakāvu parlamentam, un tas varētu vājināt ECB arī ārpus šī parlamenta. Paldies, saka priekšlēdētājs. Paldies, ka piedāvājat savas grupas viedokli, un tagad goerunātājs Papadimulis. Nē, neredz deputātu papadimu, lai šķiet viņu arī aizstāja kāds, vai ne tā? Jā, paldies priekšādātājiem, kā jūs teicām, es runāju deputāta papadīmuls vārdā, saka Makārtīkungs. Eh, Kārt, Viņš nevarēja būt šeit, nosīšu komentārus viņa vārdā. Iepriekšējos pāris gadus Eiropas Savienība sastapās ar nopietnām problēmām attiecībā uz ekonomikas un monetārās politikas pārvaldību. Diemžēl risinājumi, ko piedāvā tādas iestādes kā ECB, nav pietiekami, lai atrisinātu tās problēmas, ko nu, nereti šīs pašas iestādes ir izraisījušas. Daudz šīs komitejas deputāti jau ir apsvēruši ECB daudzveidīgo lomu šobrīd. Bank, banku sistēmu pakļaušana sistemātiskām krīdēm un likviditātes problēmas, kas turpinās jau ļoti ilgi, un ECB apsēstība ar striktiem fiskāliem noteikumiem, kas neļauj attīstīties valstīm, faktiski ir viens monētas, tās pa, divas dažādas puses ECB dod ieguldījumu paneiropas virzību uz tādu, tādu attīstību, kas nav pietiekama. Komiteja tas jāņem vērā. Pat politikas instrumenti, kas varētu potenciāli būt pozitīvi atsevišķās taut, tautsēmniecībās, piemēram, kvantitatīvais atbalsts, paredzēts. Tāpat laikā ECB kavēja šos instrumentus īstenot un tādējādi nespēja veicināt likviditāti pietiekamā veidā. Kā rezultātā krīze lielā mērā ir samilzus. ECB trūkst kapacitātes aizsargāt dalību valstis no procentu likmu svārstībām, un kā rezultātā cieš eh, zemākie sabiedrības slāņi. Un tāpēc ECB ļoti nopietni jāpaskatās uz šiem jautājumiem, jo tie rada bažas ne tikai attiecībā uz vājākajām ekonomikām Eirozonā, bet arī uz mm, šo vienoto valūtu kopumā. Bet izaicinājumi, kas jārisina šobrīd, neskar tikai un vienīgi pārvaldību šajos politiku kopumos, bet arī ar, institūcijas arhitektūru kopumā. Te jāvirzās uz demokrātiskāku modeli, no nu, saja samazinot demokrātijas deficītu. Tas ir priekšnosacījums prasības, lai ECB varētu būt atskaitīties spējīga. Un ECB izdara spiedienu uz dalību valstīm, pieņemot lēmumus aiz slēgtām durvīm, tas nenozīmē pārskatāmu un caurskatāmu rīcību. ECB ir nepieciešams veidoties tā, lai tā mm, palīdzētu dažādu veidu trauksmes cēlājiem un tādējādi vākt informāciju Eiropas tautsēmniecībai, ir vajadzīga tāda centrālā banka, kas ļa, ne, kas nebūtu tāda, ko visa veida NVO un dažādi tiesību um, uzraugi nosoda par, par pārkāpumiem. Priekšādātāji, ECB ir jāiz, jāiziet pārmaiņu procesu, un tas saistīts ne tikai ar ilgtermiņa regulējumu konsolidēšanu, ir vajadzīgs arī īstermiņa reformas, kas attiecas uz tād, tād, kas varētu tikt vērstas uz tālāku attīstību. Un deputāti papadimuls vārdā es vēlu referentam Fernandesam visu to labāko veiksmi. Un mūsu grupas vārdā paužu cerību, ka mums izdosies auglīgas diskusijas par šo ziņojumu turpmākajās nedēļās. Thank you very much. Next. Liels paldies. Nākamais runātājs zaļo grupas vārdā Molijas Kota. Lūdzu, jūs tiešām neviens pat neaizstāja. Nu, Liskot Kato, jā, es runāšu pats savārdā. Es arī gribu teikt paldies referentam. Es domāju, Fernandeša kungs paveic lielisku darbu, ļoti kvalitatīvs, pamatīgs ziņojums, kur ietver daudz, ietver daudz svarīgie jautājumi, ar ko sastopas ECB. Un it īpaši priecājamies, ka šeit ir ierosinājums astotajā punktā, kurā tiek prasīts ECB papildināt savu cenu stabilitātes mērķi ar nomināliem izaugsmas mērķiem. Mēs atbalstām šo ideju. Mēs turklāt atbalstam arī ierosinājumu, kas paust septītās rindkopas beigās, respektīvi, ka ECB nepieciešams izvērst programmu šajā jomā. Mēs Domājam, ka šeit ir vajadzīgi tāpat laikā zinām nosacījumi, lai banku resursi varētu tikt ieguldīti virzībā uz ilgspējīgu attīstību. Kā referents atgādina, aktīvi iepirkuma programma šķiet ir darbojusies efektīvi un ir veicinājusi pieprasījumu Eiropas tautsēmniecībā. Mums piesardzīgi jāizturas pret jebkādu šādus instrumenta samazināšanu un priecājos, ka ziņojumā iekļauts arī punkts par tirgus kropļojumu efektiem, ko rada šī programma. Mēs, protams, saprotam, ka tāda iztēles bagātāka no pieeja varētu krietni krietni labāku risinājumu, kamēr šī programma nāk par labu pārsvarā korporatīvajām interesēm. Protams, ka mums arī jāsaprot, ka esam panākuši daudz ar šo iniciatīvu, ko, izdev, ko mūsu kolēģis Ramons īstenoja šai komitē, un arī mēs, par, kā jau zinām, parakstiem šo vēstuli, mēs atzinīgi vērtējam ECB lēmumu atklāt uh, to vērtspapīru sarakstu, ko tā tur mm, korporatīvo obligāciju iepirkuma programmas ietvaros. Tāpat laikā ir vajadzīga tālāka pārskatāmība, un mums ir vajadzīgs uzzināt arī par to, kādas ir šo obligāciju vērtības. Tās jā, Turklāt jāizveido arī kritērija uzņēmumiem, kas līdzdarbojas šai programmā, tā lai nebūtu tā, ka rodas konflikti ar citiem, konflikti ar citiem mērķiem, kā piemēram klimata pārmaiņa apkarošana. Mēs attiecībā uz obligāciju iepirkšanu šeit noteikti ir jābūt uh, līdzekļiem, jo, piemēram, nevar būt tā, ka tiek ieguldīti līdzekļi fosilo degvielu veicināšanā. Mm, observatorija pagājušā gada laikā ir pierādījis, ka nereti šāda veida darbības notiek deputāti droši vien man piekritīs par to, ka Banku Savienības noteikumi tiek apieti, kā to labi parāda Banko Populāru un arī um, citu banku likvidēšana. Svarīgi uzsvērt ECB, ka šī problemātiskā situācija ir ļoti īpatnē. Mēs kā parlaments esam pret jebkāda veida pēstkrīzes regulējumu izmantošanu šādos gadījumos. Jāsamazina arī morālais kaitējums, kas varētu novest pie finansiālas nestabilitātes. Un visbeidzot, protams, ir svarīgi, lai ECB nākotnes attiecības ar Londonas Cityju plāno kā kā tādu, kas pārstāv trešo, val, kā tādu, kas pārstāv trešo valsts. Priecājos, ka referents vērs uzmanību šo ļoti svarīgo punktu, lai arī esmu satraukta, domājot par to, kāds būs ietekme, kāda būs ietekme uz e, Londonas, ied, uz e, Angli, Lielbritānijas iedokļu, nodokļu maksātājiem. Tāpat laikā jāsaka, ka šis vienotais tirgus vairs nebūs tik vienots. Uh, Un ņemot vērā, kādas eh, Eiropas finansējuma kategorijas šajā gadījumā ir atbilstīgi, mums jāveic atbilstīgas korekcijas un jā, jāsamazina iespējamie investīciju zudumi un uh, zaudējumi, kas varētu rasties šādas nodalīšanas rezultātā. Paldies! Tālāk EFD grupas vārdā Marko Vallī lūdzu. Liels paldies, paldies referentam par šo ziņojumu. ir, grūt, ir gūts progress salīdzinājumā ar iepriekšējo ziņojumu variantu, un tomēr tā nav pietiekami. Te joprojām nav skaidrs un gaišs atsauces uz realitāti Eirozonā šobrīd. Un šo realitāti ir izveidojusi ECB politika, respektīvi tā ir centrālā banka, kas nespēja apmierināt Eirozonas dalību valstu prasības attiecībā uz inflāciju, procentu likmēm un tam līdzīgi, kā rezultātā nonākam pie politiska konflikta. Mums vajadzētu krietni dziļāk pētīt šo ekonomikas un monetāro savienību un nelīdzsvarotību, kas pastāv tekošajos kontos. Un tad izmantot šo analīzi kā sāpun, sākuma punktu eh, tam, vai mēs vēlamies vispār turpināt visu šo uh, pasākumu ar eiro, jeb varbūt gluži otrādi mums ir jāmeklē kāds cits risinājums. Mums ir vajadzīga tāda ekonomikas monetārā politika, kas veicina izaugsmi. Nevaram pieļaut to, ka visas šīs mūžucās problēmas uzpeld atkal un atkal, jo tās netiek risinātas, citiem vārdiem sakot. Daudz lielāku uzmanību jāpievērš šīm nelīdzsvarotībām. Ja to nedarīsim, tad sekas būs vēl ļaunākas un tīri politiski mēs zaudēsim būtisku iespēju, jo vienkārši būsim sprieduši par nezno, maznozīmīgām problēmām, bet nebūsim runājuši par pašu sakni, respektīvi, ka ar vienu monetāro politiku nav iespējams eh, atbilstīgi pārvaldīt dažādas 19 valstu situācijas, un tam vajadzētu būt izējas punktam mūsu tālākajās diskusijās. Ir arī virkni citu aspektu attiecībā uz banku savienību, kas saistīta ar nelīdzsvarotībām, bet tur jāsaka būs vēl atsevišķi ziņojums. Un tajā mēs paudīsim komentārus par dažādām zon, jomām, ko skar šī nelīdzsvarotība. Bet, protams, grasos piedalīties arī Jānu referentu tikšanās reizēs. Un svarīgi uzsvērt, ka monetārā politika šodien – ir bijusi ārkārtēja un pārliecīga, un tā ir negatīvi ietekmējusi reāla ekonomika. Nu, kaut vai, ja paskatāmies uz datiem par bezdarbu un tos, kuriem ne, ir nepietiekamība, no, nepietiekama nodarbinātība, te nu redzam, ka ir daudz augstāki bezdarba līmeņi Eirozonas valstīs nekā perifērijās valstīs. Nu, respektīvi, tad ir jāuzdod jautājums, vai šī monetārā politika tiešām nonāk eh, līdz reāla ekonomikai jeb varbūt šāda pārliecīga likviditāte beigu beigās novedīs pie finansiāla izsavienojuma. Pieaug nevienlīdzība. Un vai šīs monetāras politikas, vai tās ir efektīvas, jeb vienkārši tās ir tādas kā nu, narkotikas, kas tad tiek um, patvaļīgi pie, dotas pacientam. Es to visu referentu, protams, apspriedīsim un ceru, ka tāpat laikā norisinies arī plašas politiskas diskusijas. Šodien varbūt šī situācija liekas stabila, bet vēl pēc mirkļa mēs eh, atkal sastapsimies ar nestabilitāti, un mūsu atbildība ir šo jautājumu risināt un lietas saukt īstajos vārdos. Es paldies, saka priekšsādātājs, un pēdējā, pēdējais ānu referents manā, sar, manā sarakstā ir Anemans kungs no ENF. Trīs minūtes lūdzu. Arī es pārstāvu pats sevi, saka Anemans kungs. kolēģi, šeit tiek slavināta ECB un tās monetārās politikas, un tāpat tiek aicināts ECB iegādāties uh, akcijas. Pilnīgi netiek kritizēts tas fakts, ka ECB pārsniedz savu mandātu. Mana grupa uzsver to, ka Karlsrūves konstitucionālā tiesa to apstiprināja, un norāda, ka banka ir pārsniegusi savas kompetences. Mo, politis, e, monetārā politika ir ECB un Nacionālo banku politika, bet monetārā politika ir pirmkārt dalību valstu atbildība. Mēs nevaram uzskatīt, ka šī politika būtu ekonomiska kvantitatīvā atvieg, atvieglošana būtu dalībvalstu kompetencēs un, ta, eh, kompetencēs, un tagad nolas angļu valodā. Eh, as, pamatlīdzekļu iegādes programmas pārkāpja ECB mandātu un tādā veidā tā iestiepjas dalību valstu kompetencēs. Protams, tas ir saistāms ar Angelas Merkeles politisko mantojumu un 2010. gada politisko vienošanos, kas ir noslēgta ar Franciju un Itāliju, kad Merkela e, parakstīja finansiālu atbalstu Grieķijai, turklāt pārkāpjot Māstriktas līgumu, kas aizliedz šādus valsts finansējumus. Tomēr ECB neatkarība bija stūrakmens eh, Eirozonas monetārai sistēmai. Pilnīgi noteikti parlamentā, Eiropas parlamentam, kas ir vienīgā institūcija, kura var saukt pie kārtības ECB, spēr soļus pāriet pie konkrētām darbībām, lai šī ECB atgriežas pie savu sākotnējā mandēta. Citiem vārdiem sakot, uh, šis ziņojums, kas pierāda pretējo, mēs to atbalstīt nevarēsim, tas pilnībā nekritizē to faktu, ka ECB pārsniedz savas kompetences. Un es redzu, kā tādā veidā ECB neatkarība tiek pilnībā ignorēta. Paldies! Pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Mums ir Atlicis nedaudz laika, pāris minūtes Jonasam, ja viņš vēlas kaut ko teikt noslēgumā. Paldies! No savas puses vēlos pateikties kolēģiem par komentāru un novērtējumiem šajā pirmajā viedokļa apmaiņā. Es ar nepacietību gaidu grozījumus gan no ēnu referentiem, gan no pāriem kolēģiem un citiem, kur uzskat par nepaciešamam tos iesniegt, un arī Atsaucoties uz kolēģi Ramona sacīto pēdējo gadu laikā, mēs esam panāku, noslēguši plašas vienošanās ar ECB, un tieši tāpat es ceru, ka šis diskusiju un sarunu process palīdzēs mums sagatavot plašu, e, saskanīgu ziņojumu. Paldies! Paldies! Un ir arī Šambona kungs vēlas izteikties brīvā mikrofona ietvaros šoreiz, lai mēs varam uh, pilnībā izmantot atvēlēto laiku. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es vēlējos eh, jūsu uzmanībai piedāvāt divus punktus, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi vai pieprasa mūsu pārdomas. Pirmais ir eh, depozīta garantija sistēma. Mums ir jābūt nopietniem. Ne eiro, ne banku savienībai nebūs pilnīgas ticamības līdz brīdim, kad tiek panākta šāda garantija. Kur tad ir visu šo pasākumu ķēde un kā tā beidzās? Es domāju, ka parlamenta loma ir novērst politiskos šķēršļus. Un vismaz tas ir jāmēģina. Es gribētu, pa, ka pār to, kas attiecas uz depozītu garantijas sistēmu, ir pilnīgi noteikti jāpabeidz darbs pie Banku Savienības. Mēs nevaram apgalvot, esmu e, eiropeists un pēc tam es atkāpjos malā. Mums ir jāparādz un jāapstiprina šīs banku garantijas un ir jāpiešķir juridiskā drošība un drošība tirgiem. Pretējā gadījumā mēs nonāksim pie situācijas, ko es vēlos izklāstīt otrajā punktā, kurā es lūgtu kolēģiem pārdomāt. Mēs saskaramies ar to, ka atkāpjas Banku Savienība, ņemot vērā to, ka visas starptautiskās institūcijas, visa banku tīkla eiropeizācija kāpjas atpakaļ un ir bijuši triljoniem eiro, kas aizplūst un pazūd bankas, Vācijas, Spānijas, Anglijas bankas un tiek renacionalizēta banku prakse. Un tāpēc banka ECB būtu sev jāuzdod jautājums, kāpēc tā notiek. Paldies par jūsu uzstāšanos, turpina priekšsādātājs. Mēs esam pabeiguši skatīt šo punktu. Un tīri praktiskiem apsvērumiem. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 13. septembrim, tos skatīsim 9. un 10. oktobrī, balsojums Sekon komitejā 20. un 21. novembrī un plenārsēdē decembrī. Paldies visiem, kur uzstājās un paldies par ļoti interesanto viedokļu apmaiņu, pat ja tas nebija konsensus. Un tagad mēs varam pāriet pie darba kārtības 5. punktu, kas ir mūsu atzinums par lībe ziņojumu par savstarpēju atzīšanu. Es iesaldēšanas un konfiskācijas orderiem. Šis ir ļoti nozīmīgs jautājums. Eiropas Savienība ir pieņēmusi daudzus tekstu šajā sakarā. Mēs zinām, ka eh, pamatlīdzekļu konfiskācija tādiem pamatlīdzekļiem, kas nāk no eh, noziedzīgām aktivitātēm, ir ļoti nozīmīga, lai vērstos pret eh, organizēto noziedzību un terorismu finansēšanu. Un tagad mēs dosim vārdu septiņas minūtes Eh, referentam ievadvārdu. Grazie, grazie, prezidente. Paldies, priekšsādētāji. Tik tiešām šajā gadījumā mēs runājam par ļoti būtisku punktu kas ir nozīmīgs noziedzīgu darbību novēršanai. Ar šo pasākumu mēs mēģinam panākt to, lai noziedzība nedod augļus, un ar lielu prieku es piedāvāju šo ad, atzinumu projektu par ļoti svarīgo jautājumu. Mēs strādājam pie temata, kas mūsdienās aizvien pieņems spēkā, un tas attiecas uz labuma gūšanu no nelikumīgām darbībām. Vērsties pret šīm darbībām ir visefektīvākais veiks, veids, kā ierobežot noziedznieku darba kapacitātes un ierobežot viņu turpmākās darbības, jo tādā veidā mēs nozīmīgi ierobežojam viņiem tik ļoti nepieciešamos naudas līdzekļus. Mums ir jādomā par visaptverošiem risinājumiem, lai mēs varētu Eiropas līmenī cīnīties pret noziedzību. Eiropola pētījumi, kas ir uzskaitīti arī komisijas dokumentā, parāda to, ka nelegālie Eiropas Savienības tirgi rāda 110 miljārdus lielu, eiro lielu peļņu, un tas notiek izmantojot dažādas līdzekļus. Vairāk nekā 90% no šīs summas paliek no ziedznieku rokās, un tās tiek atkārtot investētas kriminālās aktivitātēs. Tāpēc mums ir jāsadarbojas efektīvā veidā lai mēs varētu izveidot tādu struktūru, kas dotu iespēju iesaldēt un konfiscēt šos aktīvus. E, mums ir jāizveido efektīva līdzekļu atgūšanas metode, mums ir jāizveido Eiropas stratēģija un arī komisija to apstiprina. Mums ir jāpanāk savstarpēja atzīšana juridiskajiem nolēmi, nolēmumiem un šo nolēmumu izpildi. Tas varēs garantēt visa procesa drošumu. Savstarpējas atzīšanas instrumenti, harmonizācijas pasākumi ar parlamentu un padomas direktīvu. To mērķis ir palielināt darbību efektivitāti Mēs esam izveidojuši tieslietu sistēmu, kas ir balstīta uz tiesu sadarbību un kas ir balstīta uz savstarpējo atzīšanu. Mēs esam izveidojuši sistēmu, kura atzīst citu dalību valstu tiesu iestāžu pieņemtos lēmumus, kā spēkā esošus bez to pārapstiprināšanas. Jūs priekšā esošajā tekstā mēs paredzam pārobežu sadarbību kas ir pilnīgi nepieciešama starp tiesu iestādēm un kompetentajām dalību valstu lēmēju iestādēm. Tas ir pilnīgi nepieciešams Eiropas Savienības finanšu stabilitātei, tāpat arī tas ir nepieciešams, lai šai sistēmai varētu uzticēties priekšlikums iecerē paplašināt esošo juridisko ietvaru, lai varētu attiecināt savstarpējo atzīšanu um, rīkojumiem pār līdzekļu iesaldēšanu un konfiscēšanu. Tas attiec gan uz kriminālām, gan uz administratīvām procedūrām. Es domāju, ka ir jāparedz iespēja šos noteikums attiecināt uz visiem iesaldēšanas pasākumiem vai e, neatkarīgi no tā, vai šo rīkojumu izdod tiesa vai cita kompetenta lietmēja iestāde. Tas ir norādīts trešajā grozījumā. Pēc krimināla pārkāpuma varēs pāriet pie konfiskācijas. Un 25% no konfiskācijas rezultātā iegūtās summas varēs tikt nodot no izpildu valsts uz emisijas valsti. Tad, kad summa vai tā ir mazāka vai lielāka par desmit eh, mil, tūkstošiem eiro, ir paredzēta fondu sadalīšana. Varētu paredzēt kompensācijas sistēmu, piemēram, tad, kad ir jāpiesaista uh, fonda pārvaldība, procedūras ilgums, un tā kā šīs noziedzīgās darbības var notikt viscaur Eiropā, mēs apzināmies, ka ne viss var notikt vienā dalību valstī. Tāpēc ir nepieciešams atrast kompensāciju metodi, par kur es runāju iepriekš. Un Visbeidzot, komisija arī to norāda savā tekstā, sistēma nedarbojas tik labi, kā tai vajadzētu. Mēs esam novērojuši to, ka, piemēram, labuma guvēji no narkotisko vielu tirzniecības netiek pakļauti konfiskācijai, tāpēc, ka nav pietiekami daudz pārobežu sadarbības tiesu līmenī, un, kā jūs zināt, diemžēl, uh, narkotisko vielu kontrabanda ir izmantot visās organizētās no, noziedzības e, struktūrās, lai tā varētu finansēt savas aktivitātes. Ar nepacietības gaidu jūsu devumu, un es ceru, ka mēs varēsim kopīgi strādāt pie šī dosie. Paldies! Eh, nākošais runātājs no sociāldemokrātu grupas deputāts Ivānis. Četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentam pār sagatavoto ziņojumu. Es piekrītu, ka ir ļoti nozīmīgi tas, ka nacionālās lēmēja iestādes sauc pie tiesas pārkāpējs un ir ļoti nozīmīgi iespēja atgūt līdzekļus, kur ir ie, iegūti noziedzīgā ceļā un lai var paredzēt to iesaldēšanu un konfiskāciju. Mums vajadzētu koncentrēties uz šo fondu neutralizēšanu, un atsevišķos gadījumos mēs varētu paplašināt šo tīklu uz citiem aktīviem un pamatlīdzekļiem, ne tikai naudas līdzekļiem. Tas attiec uz arī e, tirgus manipulācijām, krāpšanu, krāpnieciskām darbībām ar e, nodokļiem, krāpšanos ar finanšu līgumiem, ar indeksiem un citas noziedzīgas darbības atsevišķos gadījumos. Ja atsevišķos gadījumos pasākumu var, eh, ieviešana praksē var būt apgrūtināta, tas vēl mums ir jāizrunā starp PN referentiem. Tāpat arī jānorāda, ka atsevišķas valsts ārpus Eiropas Savienības palīdz nodrošināt anonimitāti šiem pārkāpējiem. Eiropas komisijai vajadzētu vairāk un labāk apzināties trešo valstu darbību šajos pamatlīdzekļu transferos ārpus Eiropas Savienības. Jo šīs valstis palīdz sargāt pamatlīdzekļu turētāju anonimitāti. Tāpat mums ir jāpārdomā diplomātisku darbību uh, veidi. No manas puses tas ir viss. Paldies. Eh, Alde vārdā deputāti Gīrīgi. Dear colleagues. Paldies, eh, godātie kolēģi. Vēlos pateikties atzinuma autoram, ņemot vērā to, ka ir izteikti divi varianti. Referents atbalsta variantu 4b, kas iekļautu regulas aptvērumā administratīvo uh, konfiskāciju un iesaldēšanu. Esmu gatava apspriest uh, šos jautājumus, bet sistēmai ir jābūt savietojumai um, ar citu dalību valstu uh, tiesiskām sistēmām. Bet, protams, ir iespējams apspriest visus variantus. Daži grozījumi ierosina iekļaut arī finanšu tirgus un ar uh, tiem saistītos pārkāpumus. Es gribētu jautāt, kādēļ ir uh, Eh, šī, eh, šīs akcents, kādu problēmu cenšaties risināt un eh, vai tā jau nav atrisināta pašreizējā likumdošanā. Kādēļ jūs atkāpjaties no komisijas priekšlikuma par to, ka konfiskācijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks sadalīti uz pusēm starp uh, uh, pieprasošo valsti un izpildošo valsti. Bet Es gribētu zināt vairāk, kādēļ tieši 50 pret 50 un vai ir citi ierosinājumi šai sakarā. Paldies, um, esmu gatava turpināt diskusijas. Paldies, gribētu jautāt, vai ir kāds EKR uh, pārstāvis uh, zālē. Nē, neviena nav, tad uh, vārds zaļajiem Eva Žulī. Paldies, priekšsēdētāji Vispirms uh, vēlos pateikties uh, uh, atzinuma autoram. Mēs pilnībā atbalstam ideju par to, ka ir nepieciešama regula par uh, savstarpēju atzīšanu attiecībā uz iesaldēšanas rīkojumiem un konfiskācijas rīkojumiem. Līdz šim ir bijis tā, ka uh, pašstāvošā procedūra uh, padomes uh, ietver lēmuma kontekstā darbojās uh, nepietiekami labi un tādēļ ir jāstiprina uh, juridiskais uh, ietvars. Tāpat mēs iestājāmies par to, lai rīkojumi, ko izdod krimināla uh, tiesiskajā kontekstā, arī uh, attiektos uz administratīviem un civiliem uh, rīkojumiem. Tātad mēs pilnībā atbalstām šo ziņojumu, varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Paldies! Neredzu Bārbaru Kapelu vai kādu citu e NF pārstāvi. Mums vēl palikušas pāris minūtes brīvā mikrofona procedūrai, vai kāds vēlas izteikties? Nē, neredzu nevienu. Un tad uh, došu vārdu Martušelo kungam uh, debašu noslēgšanai. vēlos pateikties ēnu referentiem visiem, kas piedalījās debatēs. Jūs minētie punkti tiks ņemti vērā atzinuma projektā. Mēs varam uzlabot uh, šo priekšlikumu un panākt, lai tiktu izpildīti izvirzītie mērķi attiecībā uz uh, noziegumu pastrādājošo personu īpašuma konfiscēšanu. Un uh, lai tādējādi kavētu viņus izdarīt uh, vēl citus noziegums. Protams, ļoti svarīgs ir subsidiaritātes princips, runājot par savstarpējo atzinu, atzīšanu. Mēs, protams, varam diskutēt par uh, šo sadalījuma procentu, par noziegumu sārakstu bet mēs a, eh, saskaramies ar lieliem izaicinājumiem. Mums ir jāsagatavo tādas normas, kuras nodrošina to, ka konfiskācija tiešām tiek realizēta un ka tā ir efektīva un attur a, eh, no noziegumu izdarīšanas. Vēlos pateikties kolēģiem vēlreiz par šo uh, viedokļu apmaiņu. Paldies, saka priekšsēdētājs, līdz ar to mūsu debatas ir noslēgušās grozījumu iesniegšanas termiņš, ka uh, septembra beigās, 8. 9. Uh, oktobrī notiks diskusija un 9. Uh, novembrī notiks balsojums mūsu komitejā. Tagad izsludinu 15 minūšu pārtraukumu mūsu sanāksmē un bez 15.6. notiks balsošana. The chair will come. The chair will come. And uh, he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 Dear colleagues, godātie kolēģi, sāksim uh, balsošanas sesiju. Vispirms izmēģināsim balsošanas kartītes un balsošanas iekārtu darbību. Sākam balsot. One colleague to vote. Vēl vienam kolēģim jānobalso. Nu, tagad viss kārtībā, beidzam pārbaudas balsojumu un mēs sākam balsot par Mariju Skotas Keito atzinumu par trauksmes celējumu. Ir kompromiss pieņemts 73. grozījums, kas par pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. ETP vēl kaut ko apspriež. Varam beigt balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. grozījums par pret atturas S un D. Jāpārbauda. Šķiet, ka ir pieņemts, bet Tātad balsojam vēlreiz par 35. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts F kompromiss par pret atturas pieņemts 39. grozījums par pret atturas Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. G. Kompromiss. Pārpretā turas pieņemts. 47. grozījums par pret. Atturas pieņemts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. 58. grozījums par pret atturas pieņemts. I kompromiss par pret a, I kompromiss par pret atturas pieņemts. 59. grozījums par pret pret. Pārbaudīsim, balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. J kompromiss par pret atturas noraidīts. Kā kompromiss labi pārbaudīsim, balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad tas bija J kompromiss, tagad K kompromiss par pret atturas pieņemts. L kompromiss par pret atturas pieņemts. 67. grozījums par pret atturas pieņemts. 79. grozījums par pret pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 80. grozījums par pret. Atturas pieņemts. 81. par pret atturas no, eh, pieņemts. Pārbaudīsim rezultātu balsēm elektroniski par 81. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņdesmit piektais grozījums par pret atturas pieņemts. A kompromiss par pret atturas pieņemts, B kompromiss par pret atturas pieņemts, astotais grozījums par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski par astoto grozījumu. Beidzam balsot pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par, es atvainojos, 15. grozījums par pret pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 15. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret atturas noraidīts par dokumentu ar grozījumiem personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 36 pār, neviens nav pret, 13 atturās, ziņojums apstiprināts, sveicam referenti. Tagad jābalso par iepriekš nenobalsoto dokumentu, proti budžeta atzinuma otrā daļa, eh, referents Markus Ferbers. Jā, pareizi pareiz atceraties, tad eh, šī daļa attiecas uz komentāriem. A kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret Pārbaudīsim uh, rezultātu balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. 37. grozījums par pret atturas noraidīts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. 53. grozījums par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski.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 pret atturas pieņemts. Par tekstu ar grozījumiem personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār 9 pret 4 atturējušies. Apsveicam referentu. Lūdzu. Es tikai vēlējos paust bažas. Mani nedaudz eh, pārsteidz tas, ka Markus ziņojums ir guvis tik lielu atbalstu. Varbūt viņš ir uh, kļuvi pārāk pievērsties kompromisa garām un zaudējis asumu šos gadus strādājot parlamentā priekšsēdētājs. Nu, ir bijusi pozitīva attīstība pēdējo dienu. Uh, laikā ir uh, bijuši sagatavot jauni kompromisi, nu, mēs varam priecāties par šādu evolūciju. Markus Ferbers, jā, nu, pagājuši nedēļa es nebūtu guvis šādu atbalstu. Priekšsēdētājs tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir. Marīsas Matijas ziņojums par nevienlīdzības apkarošanu kā instrumentu darba vietu radīšanai un izaugsmes stimulēšanai. Atbildīgā ir nodarbinātības komiteja. Lūdzu, kolēģi, ievērojiet klusumu nesarunājieties. Tātad mūsu uh, komiteja uh, sagatavo grozījumus, tos apspriež un vārds referentē Marīsai Matijas. Obrigada. Paldies, Roberto. Iesākumā es vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, kur iesniedza grozījumus. Pilnīgi skaidrs, ka šeit mēs runājam par ļoti būtisku tematu, kas ir cīņa pret nevienlīdzību. Šī ir plaša joma, kas aptver ne tikai ekonomiskas, bet arī sociālo politiku aspektus Un tā kā es gatavoju šo ekonu atzinumu, es uzskatīju, ka ir nepieciešams e, attiecināt e, šo tekstu ne tikai uz ekonomiku, bet uz pārējām jomām, kas ietilpst mūsu kompetencē. Un arī zināmā mērā veidot tādu tekstu, lai tas būtu vislabākajā mērā atbilstīgs mūsu komitejas kompetencēm. Esmu saņēmusi no kolēģiem vairākus kompromisu grozījumu priekšlikumus. Ar šo priekšlikumu tiek eh, meklēt iespēju veidot jaunas um, jomas, eh, jaunus uh, formulējumus daudzās sadaļās, kas bija iztrūkstošas, tāpat arī ļoti daudzos kolēģos, ļoti daudzos grozījumos, ko kolēģi ir iesnieguši, ir šie aspekti atspoguļot. Un es gribētu izdarīt kopsavilkumu īsos vārdos eh, šiem kompromisu grozījumiem, kas ir saņemti no kolēģiem ņemot vērā arī to, kā daudzi grozījumi nav iekļauti kompromisos. Es mēģināšu koncentrēties eh, visvairāk uz mūsu komitejas kompetenci. Starp šiem kompromisu grozījumiem, pāriem grozījumiem, ir jārunā par to, kā nevienlīdzības pieaugums Eiropā rada nopietnas sociālās problēmas. Otrs aspekts ir nepieciešamība pēc valstu un privātām investīcijām, lai vērstos pret nevienlīdzību un veidot, veidot tādas sociālās politikas, kas veicinātu izaugsmu un nodarbinātību. Vēl vienā grupā es apvienoju Eh, kompromisu grozījumus un citus grozījumus, kas attiecas uz izglītības un kvalifikāciju iegūšanu. Atsevišķi ir nodalīti grozījumi, kas attiecas uz digitālo jomu. Tāpat eh, grozījumi, kas vēršas pret, eh, kas paredzētu sociālās atstumtības mazināšanai. Un par to, kādas politikas ir jāveido, lai tās būtu taisnīgākas, labāk sadalošas, un arī grozījumi, kas attiec uz fiskālo režīmu, uzvēršanos pret nodokļu paradīzēm, progresīvu nacionālo nodokļu sistēmu veidošanu un Tas ir paredzēts, lai iekļautu gala versijā ziņojumā un noslēgumā. Ir jārunā par sociālo nevienlīdzību mazināšanu kā vienu no kritērijiem, kas varētu izvērtēt eh, dalību valstu programmas izaugsmas, veicināš, izaugsmas veicināšanā. Es ceru, ka mēs varēsim pabeigt eh, darbu pie ziņojuma projekta kompromisa garā. Es būšu pieejam visiem ēnu referentiem un gaidīšu no jums visiem jūsu ieteikumus un labojumus. Paldies referentei, tā gad dosim vārdu tautas partijas ēnu referentam deputātam Matušelam uz četrām minūtēm. Paldies priekšsādātāji, paldies referentei par ieguldīto darbu. pirms vasaras atvaļinājuma mums tika apsolīts um, pilns teksts, tāds ir arī sagatavots, lai gan man šķiet, ka ir bijusi atkāpšanās no cevišķiem punktiem, ko pieminēja tautas partija, tomēr mums vēl ir daudz darba šajā sakarā. Tas fakts, ka Eiropieši, kas ir bez darba, vērš tikt iekļauti sistēmā, tā ir nepieciešamība Eiropas Savienībai, un, protams, tas ir vissvarīgākais mūsu darba punkts. Un es vēlētos, lai šeit nebūtu vērojama nekāda kāpšanās atpakaļ. Arī mūsu grozījumi ir iecerēti šādā virzienā. Mēs iesim to, kā investīcijas var palīdzēt uzlabot nodarbinātību, radīt darba vietas, un it īpaši to, kā var mainīt darba tirgus struktūru, kurai ir jābūt elastīgākai, tāpēc, ka darba tirgus nodarbinātības cenas Eiropā ir ārkārtīgi augstas. Mēs par to esam runājuši jau ziņojumā par konkurētspēju. Es domāju, ka skaidri likumi, kas veicina konkurenci, dos iespēju tirgiem būt rīkoties dinamiski un dos iespēju arī radīt darba vietas. Struktūras ir jāveido efektīvas, vai šeit būtu runa par privāto vai valsts sektoru, un manuprāt, ka Uz to mums arī ir jākoncentrējas. Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim sadarboties un nepacietīgi gaidu tikšanos ar, eh, referent, ar, ar referentiem un ar lielu nepacietību gaidu iespēju strādāt pie eh, šī ziņojuma. Nākošais runātājs no sociāldemokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos apsveikt referenti par pieliktajiem pūliņiem. Mēs lielos vilcienos ziņojumu atbalstām. Nevienlīdzība pieaugums Eiropas Savietnībā ir acīm redzama lieta. Neva, nav pat e, jādiskutē par to, ka bagātie kļūst vēl bagātāki un trūcīgie vēl trūcīgāki. Ir jāpieliek pūliņi. Uh, un jāpalielina pūliņi cīņā pret nodokļu nenomaksu, pret nodokļu paradīzēm, pret e, nelikumīgām naudas e, plūsmām. Šāda vēršanās ir ārkārtīgi nopietna un svarīga, un e, mums jāņem vērā, kā daudz ar visaugstākajiem ienākumiem Eiropā maksā viszemākos nodokļus. Pastāv nodokļu paradīzes gan Eiropā, gan ārpus tās, tāpat ir multinacionālie uzņēmumi, kuri, izmantojot dažādus instrumentus, nenomaksā nodokļus, izved naudu no Eiropas Savienības, tas ietekmē Eiropas tirgus un investīcijas, kur citādā veidā būtu iespēja radīt darba vietas ir jādomā par veidiem, kā vairāk līdzekļus var piesaistīt nacionālajos tirgos, lai varētu atbalstīt veselības aprūpi, izglītību, infrastruktūras, lai varētu mazināt plaisu starp reģioniem Eiropas Savienībā, lai varētu radīt darba vietas un lai varētu cīnīties pret bezdarbu, lai uh, mazinātu nevienlīdzību. Ir daudzas lietas, ko mēs varam darīt kopā. Es vēlos pateikties referentē par pieliktajiem pūliņiem un cerīgi raugos uz ēnu referentu sanāksim, kur mēs varēsim par šo ziņām vairāk izrunāt detaļās. Šķiet, ka no ECR grupas neviens nav klāt. Balsts no zāles, viņiem nerūp nevienlīdzība. Turpin priekšsēdētājs no Alde grupas trem, deputāts Tremosa izteiksies pats savā un Alde grupa, grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos pirmkārt pateikties referentei Marīzai Matijasai par ieguldīto darbu. Mēs esam ar viņu lietas pārsprieduši, tomēr eh, mēs redzam, ka daudzi mūsu grupas eh, ieteikumi un grozījumi nav iekļauti kompromisos. Mēs būtu vēlējušies, un mēs saprotam, ka daudzos aspektos mums ir atšķirīgi viedokļi par to, kā vislabāk varētu samazināt nevienlīdzību, un kā jūs zināt, mūsu grupā. Uh, Ļoti daudz deputāti ir no ziemeļu valstīm, un Eiropas ziemeļiem un dienvidiem var būt atšķirīgi skatījumi uh, uz to, kas būtu jādara, lai veidotu sociālu Eiropu, lai mazinātu nevienlīdzību. Tāpēc šādas diskusijas varētu būt ļoti interesantas, un mēs vēlētos rast iespēju atsevišķas mūsu grozījumus iekļaut kompromisos, jo mēs uzskatām, ka tā kā šie ziņojumi nav saistoši, tad galvenā pievienotā vērtība ir panākt konsensu starp grupām parlamentā. Es atceros pirms vairākiem gadiem mēs, kad jūs bijāt referente, paveicām spīdošu darbu, un tā bija lieliska iespēja maksimāli izmantot kompromisus un tādā veidā nodrošināt parlamentu sniegto pievienoto vērtību. Mēs Aldi vārdā vēlētos tikt iekļauti kompromisos, manuprāt, mūsu viedokļi nav tik atšķirīgi, un iespējams nākošajā grozījuma skatīšanas reizē mēs redzēsim, kā daļa no mūsu ieteikumiem tiek iekļauti kompromisos. Paldies! Paldies! Un tālāk Filips Lambērs. Paldies, priekšsēdētāji! Jūtos vīlies, nevis Matjāsa ziņojuma dēļ, bet vīlies par to, ka vēl aizvien daudzus gadus pēc tam, kad nevienlīdzības jautājums ir mūsu priekšā un kļūst aizvien asāks. Un pēc ļoti nopietnā SVF un SAO veiktā darba es dzirdu par nevienlīdzību pieaugumu un šeit, Eiropas institūcijās, mēs runājam, mums pat nav komisijas ziņojuma, mēs runājam par iniciatīvas ziņojumu. Un tas, kas eh, visvairāk krīt acīs, un es uzrunāju tos, kuri seko IKP pieaugumam, viņiem būtu jāiepazīstās ar SVF ziņojumu, kurā norādīts, ka ir pārāk liels nevienlīdzība līmenis. Tie, kur apzinās, viņiem būtu jāizdara secinājumi, jo vairāk ir nevienlīdzība, jo mazāk ir izaugsme. Uh, ja ECB eh, e tik daudz domā par izaugsmu, varbūt viņiem vajadzētu piešķirt zinām paketi nevienlīdzību samazināšanai. Nevienlīdzību samazināšana netiec tikai uz eh, īpašuma vai ienākumu jautājumiem, bet eh, tas var attiekties uz citiem aspektiem - dzīves ilgums. Uh, kas ir arī nozīmīgs nevienlīdzības aspekts. Es nebūtu negribu apgalvot, ka visi cilvēki ir identiski, bet šeit ir runa par taisnīgumu. Citiem vārdiem sakot, saskaroties ar tādām atšķirībām, kādas ir šodien, un salīdzinām ar tās ar pēdējiem nevienlīdzību pirms simt gadiem, vai tas attiektos uz īpašumu vai dzīves ilgumu, tad ir jā, sev jājautā, vai mēs vēl aizvien dzīvojam taisnīgā sabiedrībā. Un samazināt eh, nevienlīdzību, tas nozīmē stiprināt demokrātiju, jo Tad, kad ir tik milzīgas atšķirības, tad mēs vairs nedzīvojam demokrātiju. Atgādina, ka demokrātija ir valdība no tautas puses tautai, un nevis vienam procentam, bet visai ir eh, grūti apgalvot, ka mēs veidojam demokrātiskas politikas tad, kad tās doda labumu minimālai iedzīvot vēlētāju daļai, un es gribētu atbildot tautas partijas referentam sacīt atzīst savu sašutumu, dzirdot tāda veida valodu, ka lūk, lai mazinātu nevienlīdzības, ir tikai jāpadara elastīgāks darba tirgus. Nē, tās ir neoliberālās politikas. Visu darīt uz darba tirgus rēķina, tas rada nevienlīdzības, tāpēc, ka nevienlīdzība. Tas nav ne klimata pārmaiņu, ne atmosfēras vai temperatūras auglis. Tas ir cilvēka lēmumu rezultāts. Un, ja kopš 30, nu jau 30 gadu garumā nevienlīdzība tikai pieaug, tad tas nozīmē, ka e, mazinās e, solidaritātes sistēmas valstīs, at, at, at, e, vāķinās strādājošo uh, Eh, sarunvešanas spējas vājinās dzīves kvalitāti, un tā ir realitāte. Un, ja mēs dzirdam vēl tādus tekstus, ka visiem jāstrādā būs sociālā taistība, eh, kolēģis šķieto tautas partijas ir Itālijas. Itālijā tikai 55% strādā uz pilnu laiku. Es gribētu zināt, kā rast pilnu nodarbinātību valstī, tikai vienkārši mazinot uh, tā saucamo darba tirgus stīvumu, nekādas izaugsmas līmeņa, nekāda uh, fleksibilitāte tur nepalīdzēs izdarīt. Tāpat ir jāatgādina arī, ka citas reformas jāparedz tādas reformas, kuras uh, ir paredzētas, eh, būtu paredzētas tam, lai visi varētu dzīvot cienīgu dzīvi. Šobrīd jaunā paudze Spānijā, citur Eiropas dienvidos vairāk nespēja noticēt ilgtspējīgām un cienīgam darbam. Tāpat atgādina, tad, kad tiek veidoti tā saucamie minidarbi vai nulles stundu līgumi, tas rada cilvēku kategoriju, kas nomināli ir strādājošie, bet patiesībā ir bez darba un kuri dzīvo pilnīgi nedrošos un cilvēku necienīgos apstākļos. Tāpat eh, piebildīšu, kā Marīze ir paveikusi lielisku darbu, esmu gandrīz par to, atsaucoties uz kolēģi Tremose sacīto eh, par Alde grupas priekšteikumiem, eh, kā tie varētu būt interesanti, un priekšsēdētāji norādīšu vēlreiz, ka Eiropas Savienībai ir jākoncentrē uzmanību uz taisnīgumu un nevienlīdzības samazināšanu, piemēram, Eiropas semestra laikā. Paldies, kolēģi! Vai kāds vēlējās vēl izteikties, vai kāds ir no FDD grupas? Nē, tādā gadījumā es atkal došu vārdu referentēji galvārdām. Paldies, priekšsēdētāji! Atbildot kolēģiem, kas ir zālē. Ēnu referents sanāks ir paredzēta trešdien un nākošajā trešdienā mēs varēsim detalizētāk skatīt šos jautājumus, bet arī bija man um, lietas, ko vēlējos sacīt tautas partijas un sociāli uh, demokrātiem, bet es to varēšu izdarīt trešdien. Atbildot Ramonam. Pirmkārt, Atsevišķi grozījumi nav iekļauti kompromisos, bet citi tiks likt uz balsojumu atsevišķi eh, un citu iemeslu dēļ. Eh, tas viss būs redzams balsošanas sarakstos ar norādēm par balsojumu. Šeit mēs esam domājuši par saprātīgu kompromisu ziņojumu ietveros. Un tas neatiecas konkrēti tikai uz liberāļu grozījumiem, bet uz daudziem grozījumiem, kurus ir eh, grūti iekļaut kompromisos. Bet trešdien mēs tiksimies, un tad mēs varēsim runāt par veidiem, iespējams, kā tos eh, kompromisos varētu iekļaut. Tālāk pār Filips sacīto es varu pilnībā piekrist. Ir tiešām pilnīgi smieklīgi, ka mēs pēc tik ilga laika tagad gatavojam uh, iniciatīvas ziņojumu, bet mums ir jārunā par to, cik nozīmīgi ir spērt soļus un veikt darbības daudzās jomās, kur maz vai praktiski nekas nav ticis paveikts līdz šim laikam. Ir eh, tevis uzskaitītās dimensijas un vēl citas, eh, kas ir saistāms tiešā veidā ar demokrātiju un ir jāņem vērā. Ja jums būs ieteikumi līdz trešdienai, tad būšu pateicīgi, ja varēšu tos jums rakstiskā veidā. Un tādā veidā tas palīdzēs man sagatavot jaunu priekšlikumu un iespējams tieši skaidrot atsevišķi punkti, eh, tai skaitā arī runājot par liberāru grozījumiem. Paldies, Marija, ar to mēs, Marijas, ar to mēs pabeidzam sanāksmi, atgādinu to, ka ekon sanāksmi nākošai paredzēta 25. septembrī. E, līd, e, vadošā komiteja ek, balsojums notiks ekonā divas dienas, trīs dienas vēlāk 28. datumā. Ar to mēs esam pabeiguši šo sanāksmi nākošā notiek 25. septembrī 2003. un tagad novēlu visiem jauku vakaru.